vairāki vēl būtiskāki, vēl uh, uh, uzticamāki uh, soļi spērti nākotnes uh, banku darbības nozars stresa pārbaudēm. Paldies! Paldies, Panjiekungam! Mēs jau esam nedaudz novēlojušies mūsu darbā, Barņiekungs. Un tas ir ļoti ļoti uh, vērtīgi, ja jūs uh, atsaucaties uz katru uh, runātāju, bet nu, varbūt nākotnē mēs varētu uh, ierosināt komisāram atsaukties tikai uz tiem runātājiem, kas vēl ir zālē, tas ietaupīt laiku. Un tagad uh, nāko. Uh, uh, diskusijas par šo jautājumu ir noslēgts, un nākošais ir jautājums, uz kuru jāatbild mutiski noteikumi par toksisko atkritumu nosūtīšanu uz jaunatīstības valstīm un izpildes nodrošināšanu. Sākumā uh, Bērters kundze divas ar pus minūtes. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, Ja kāds no mums pamostos no rīta un redzētu, ka bagātais kaimiņš savu bīstamos atkritumus riemets mūsu, gait, mūsu dārzā, mēs būtu dusmīgi, bet tieši to Eiropas Savienība dara attiecībā uz attīstības valstīm. Katru gadu tūkstošiem tonu šādu te atkritumu tiek izvesti nelikumīgi. Gandrīz trīs ceturdaļas no elektriskiem atkritumiem Eiropas Savienībā pazūd bez vēsts, un tikai viena trešā daļa elektronisko atkritumu tiek apstrādāt saskaņā ar likumu likumdošanu. Apvienotā karalistē vidējais pilsonis katru gadu četrus elektroniskos aparātus izmet. Tas ir 5000 televizoru, kompjūteru, telefonu, kas tiek izmest. Vairāk nekā puse no tiem vienkārši pazūd un par tiem nav nekāda pēda. Tas ir tikai manā valstī. E, dažādu uh, atkritumu izvešana no Eiropas Savienības ir aizliegta, taču katru gadu nelegāli nosūtījumi sasniedz apmēram 22 tūkstošus tonnu. Mūsu direktīva uh, saka, ka eksportētiem elektroniskiem uh, aparātiem ir jābūt darboties spējīgiem, taču inspekt, un ir nepieciešams inspicēt situāciju, taču inspekcijas nenotiek. Mēs iz, izsūtam gan uh, tā, daudz un dažādas ķīmiskās vielas un plastmasas, kas kļūst uh, bīstamas un kaitīgas, kad tās tiek dedzināts, bet dedzināšana bieži vien ir lētākais veids, kā uh, tikt pie vērtīgajiem pamatmateriāliem, eh, izjaucot kaut kādas elektroniskās ierīces. Mēs nedrīkstam slēpties no tā, kā tas var ietekmēt visievainojamākos cilvēkus pasaulē. Man, kā Eiropietē, ir kauns par to. Es gribētu pateikties komisāram par atbildēm uz jautājumiem, taču mums ir jāzina konkrēti, kā šīs te uh, caurums atkritumu nosūtīšanas apsaimniekošanas regulā tiks aizlāpēts, aizlāpīts. Āfrikas valstīs jau tagad ir izgāsts tūkstošiem tonu mūsu atkritumu. Vai ir nepieciešams šo regulu pārskatīt, jeb tikai stiprināt? Es domāju, ka rīcībai ir jāsako nekavējoties. Komisāra kungs, es ar lielu interesi uzklausīšu jūsu atbildi. Paldies! Paldies, kolēģi Bērderskundze, tagad divas minūtes. Rosbachs kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jā, nu lieliski. Un uh, mums ir jābūt vērīgiem. Mēs taču nedrīkstam pieļaut, ka mūsu atkritumi vienkārši pazūd un nonāk kaut kur pasaulē, kur neviens par to nerūpējas. Pasaulē tas nav nekas jauns, jo pirms daudziem gadiem daudzas Eiropas valsts sāka um, pilnus kuģus asbestu uz Indiju sūtīt. Uh, kur tad uh, baskājaini strādnieki bīstamās komponentes uh, pludmalē vienkārši uh, meklēja no atkritumiem. Un vēl ļaunāk ir no uh, situācija Āfrikā, kur bērni vienkārši uz zemes. Uh, Uz zemes pleķīša sēž un uh, elektroniska aparāta sadaļa sastāvdaļās. Vai mēs to varam tolerēt? Nē, bet Eiropas Savienībai pietrūkst reālu un skaidru um, iespēju tos noteikums uh, īstenot, kā tika pieņemti 2008. gadā, un pēc pēc dalību valsts tos arī ievērot. Regulas 50. pants to nosaka, bet dažas dalību valsts to nemaz tik precīzi neievēro. Mums ir aktīvi jārīkojas, jo 80 miljonu tonu bīstamo atkritumu katru gadu ar lielāku uh, pieaugumu, tas taču, tie taču nav sīkumi. Uh, Un papildus uh, tiem rakstveidi jautājumiem gribu uzvēl tie jautājumi, vai komisija ir plānojusi īpašas ostu reģionus uh, noteikt, uh, kuros var tiek iekraut bīstamos atkritumus, tad varētu būt labāka kontrola kuģos, tad iekļaušanai kuģos. Un vai komisija plāno skaidrot pilsoņiem to, ka dalībvalstīs pilsoņiem vajadzētu būt iespēja bīstamos atkritumus noteiktās vietās nodot. Mūsu pilsoņi jāiepazīstina ar šo problēmu, jo viņu palīdzība ir nepieciešama un mums ir nepieciešama viņa palīdzība tieši šajā ciņā. Paldies, paldies Rospaks kundzei, tagad Zēber kungs divas minūtes. Paldies priekšsādātāja kungs, komisāra kungs. Nu, ne tikai Šajā sektorā ir izcinājumi, kas eh, nefunkcionē kā banku sistēmā, bet arī vidas eh, sektorā. 2006. gadā eh, šī regula tika pieņemta un tā nav pilnībā ievērota arī attiecībā uz toksistajiem atkritumiem. Daudz vairāk atkritumu tiek nosūtīts uz attīstības jautājums un tajās nav nodrošināta profesionāla šo mm, toksisko atkritumu uh, pārstrādāšanu. Tas rada um, cilvēku veselības apgrūtinājumu un uh, apdraudējumu un dažkārt novada arī pie cilvēku um, nonāvēšanas. Eiropas stratēģijā 2020. Mm, gadam ir ietverta arī resursu stratēģija, un atkritumi ir viena no tiem resursiem, kādu mums ir pašiem. Mums vajadzētu censties arī mūsu pētniecības aktivitātes uzlabot šajā jomā, lai varētu teikt, ka galu galā uh, produkta dzīves cikls ir uh, sasniegts uh, tad, kad vērtīgākās lietas no tā ir un vērtīgākās izaivielas atkal ir uh, izņemts no tā. 7. aprīlī šogad uh, runā. Uh, komisijas pārstāvi uh, runāja par to, mm, ka komisija ļoti ilgi nav risināta, nekas nav darīts, uh, un viens no komisāriem teica, ka paziņojums uh, šo rudenu tiks uh, publicēts uh, attiecībā tieši uz šīm problēmām, uz um, regulas uh, ieviešanu, uz um, inspekcijām, respektīvi pārbaudēm, uh, uh, kā arī uz citiem pamatprincipiem. Es gribētu zināt, komisāra kungs, vai uh, komisija un tās dienesti jau gatavo uh, šo dokumentu. Un tiek runāts arī uh, par to, kā Potočņikungs ir runājis par aģentūru. Uh, un uh, ir jau daudz tādas, un uh, tiek domāts par to, lai uh, kontrols iespējas uh, dalību valstis uh, stiprinātu, un es gribētu zināt, nu kāda ir situācija, un mēs konstatējam, ka šīs uh, problēmas šobrīd nav atrisināts. Ko jūs un ko komisija domā par šo jautājumu? Paldies! Paldies Eberkungam, tagad trīs minūtes kolēģei Hasī kundzei. Paldies, godātie kolēģi! Atkritumu sūtījumu direktīva netiek ievērot, un tā jau kādu laiku ir ļoti būtiska problēma. Eiropas aģentūra Eiropas likumdošanas ievērošanai jau 2003. gadā uz to norādīja. Eiropas komisija neko daudz šajā jomā nav darījusi. Ir veikti vairāki pētījumi, kurus ir pasūtījusi komisija par to, kā regulu vajadzētu reformēt. Parlaments jau vairāk nekā desmit gadus ir pieprasījis pamatīgākas atkritumu kontrolas. Mēs esam prasījuši likumdošanu par Eiropas kontrolas ieviešanu. 1999. gadā tapa Džeksona ziņojums, kurā tika definētas minimālās prasības kontrolas veikšanai. 2003. gadā Tāpa Broklanda ziņojums par regulas reformu, un 2008. gadā mēs pieņēmām rēzulu par minimālajiem kontrolas prasībām. Visus šos dokumentus Eiropas komisija patiesībā ir ignorējusi. 2006. gadā notika milzīgs skandāls kad liels daudzums atkritumu tika izgāsts Ziloņkāla krastā. Tolēk komisārs Dimas solīja, ka viņš meklēšot veidus, kā stiprināt tiesisko ietvaru, proti šo atkritumu sūtījumu regulu un tās ievērošanu dalībvalstīs. Taču nekas konkrēts praksē nav noticis. Pirms diviem gadiem Eiropas komisijas pasūtītais pētījums ieteica izveidot atsevišķu aģentūru, uh, kas rūpētos par atkritumu noteikumu un regulu un tiesību aktu ievērošanu. Šī aģentūra varētu organizēt dalību valstu kontrolas iestāžu auditu un varētu arī koordinēt kontrolas dalību valstīs, taču nekas praktisks netika darīts. Pagājušo gadu Eiropas komisijas pētījums izteica sekojušo secinājumu. Labākā, labākais risinājums esot izstrādāt tiesisku instrumentu kontrolas kritērijiem, taču šādi instrumenti šobrīd nav. Komisārs Patočņiks savulaik teica, ka Eiropas Savienības vīdes likumdošanas īstenošana esot viņa prioritāte. Taču nekas par to neliecina. Es gribētu uzdot jautājumu, kad komisija ķersies pie darbiem un nevis tikai pie pētījumiem? Kad mums būs patiesi normatīvie priekšlikumi un nevis tikai paziņojumi vai pētījumi? Kā Zēberkungs teica, konkrētie pasākumi uzlabotu resursu efektīvu pārvaldību. Paldies, un pēdējā no autoriem Vilskons divas minūtes, lūdzu. Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nelegāli eh, toksisko atkritumu eh, nosūtīšanas gadījumu uz jaunatīstības valstīm apdraud veselību un vidi eh, miljoniem cilvēku jaunatīstības valstīs, un tas ir aizvien pieaugošs risks es pieaug toksisko atkritumu daudzums, jo izmaksas um, to pārstrādē ir lielas un tādēļ daudz uzņēmumu mēģina šos toksiskos atkritumus nosūtīt uz jaunatīstības valstīm, kur nav tik lielas izmaksas no to pārstrādes un arī apglabāšanas. Es um, priecājos par to, ka visas frakcijas ir atzinušas šīs problēmas esamību un ka parlaments kopā strādā. Likumdošanas trūkumi, kas atļaus šo toksisko atkritumu nosūtīšanu, ir jāslēdz. Pastāvošā likumdošana par noteikumiem un par, to, par toksisko atkritumu nosūtīšanu jāpārbauda un jānosaka skadrāk, stiprāki. Ir nepieciešams vīdas inspekcijas, ja vīdas pārbaudas, kādas parlaments jau pieprasīja 2008. gadā, lai kuģus ostās ļoti efektīvi tiktu pārbaudīt un to veiktu vietējās iestādes. Uh, Līdz ar to mm, jārada iespēja, lai kuģi ES, tad, kad ir pamatots, aiz, pamatots aizdoms, lai tie tiktu aizturēti ostās. Un mūsu priekšlikums ir tāds, lai visas politiskās grupas pieņemtu rezolūciju un to vēlreiz apstiprinātu. Arī uh, labākai kontrolē jābūt uh, atkritumu jomā Kalabrijas uh, piekrastē netālu no uh, ostas ir kuģis, uh, kas bija uh, zināms, ka tas um, toksisks atkritums uh, uh, transportēja un uh, citi vēl uh, Pirenēs uh, jūra. Um, uh, ir atrodami. Šis piemērs parāda, ka ir absolūti nepieciešams caurskatām strādāt šajā uh, jomā un ir nepieciešams uzticamas un stingras kontrolas. Paldies! Paldies kolēģei Vilskundzei. Tagad komisijas vārdā uzstāsies komisārs Barņiekungs. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, jā, es saku nožēlu pat Točņikunga uh, vietā. Viņš šobrīd ir Ņujorkā. Uh, viņš paraksta ļoti svarīgu Nagojas vienošanos par bioloģisko daudzveidību un uh, man e, ir iespēja viņu aizstāt, centīšos viņu aizstāt, jo uh, tēma, par kuru mēs runājam, ir uh, man ļoti interesanti. Es pats esmu bijis vidas ministrs savā valstī, un es atceros arī, ka pirmoreiz, kad es biju komisārs, mēs strādājām tieši par strādāt pie šī ļoti sarežģītā jautājuma regula par atkritumu Uh, pārsūtīšanu aizliedz uh, bīstamo atkritumu nosūtīšanu uz jaunatīstības valstīm tādā pašā veidā, kā arī citu eksportu ārpus Eiropas Savienības tiem uh, atkritumiem, kurus būtu jāiznīcina vai jāapstrādā uz vietas. Jūs jau teicāt, ka ir nepieciešams kontrolēt šī aizlieguma īstenošanu, Uh, bet uh, tas ir ļoti atšķirīgi dažādās valstīs. Dažādi uzņēmumi un operatori uh, izmanto kontrols trūkumus, lai apietu šo aizliegumu un lai nosūtītu caur citām dalību valstīm šos atkritumus, kurās, teiksim, prasības, inspekcijas prasības ir mazākas. Šie atkritumi bieži vien tiek izvesti ar viltotām deklarācijām, kā piemēram lietotas preces, tas apgrūtina Eh, inspekcijas eh, darbu un eh, arī palielina izmaksas. Protams, tātad tā šādā veidā šis eksports palielinās. Situācija ir smaga tajās valstīs, kas saņem šos atkritumus, jo tas rada gaisa, augsnes, ūdeņu un dzīvotņu piesārņojumu. Un kā jau Vils skundze teica, un Bērders skundze norādīja, un arī Rosbachs skundze, jūs runājāt ļoti emocionāli, un jūs teicāt, ka tas apdraud cilvēku veselību, īpaši bērnu veselību, un tas ir eh, tik tiešām skandalozi un nepieļaujami. Eh, daba tiek piesārņota ar eh, bīstamām vielām, šo vielu daudzums uzkrājas, it īpaši tad, ja nav pietiekams metodas, lai pārvaldīt šo atkritumu uh, izjaukšanu un iznīcināšanu šajās valstīs. Šai atkritumu izvešanu uz trešajām valstīm, protams, ļoti negatīvi ietekmē tirzniecību un konkurenci, jo no ekonomiskā viedokļa uzņēmumi, kuri ievēro attiecīgo likumdošanu Eiropas Savienībā, viņi cieš no negodīgas konkurences. Eiropas uh, Savienības atkrituma pārstrādes sektors, kuram arī ir jāievēro ļoti stingras Eiropas Savienības prasības vidas aizsardzībai. Tas ir dinamisks sektors, un uh, apmēram 95 miljārdi eiro ir apgrozījums uh, šajā uh, biznesā. Un uh, apmēram 1,2 miljārdu darba vietu ir šajā sektorā. Viņi tātad nodarbojas ar uh, pārstrādi, pareizā, korektā veidā, un arī šie uzņēmumi, šie operatori cieši no negodīgas uh, konkurences. Eiropas Savienībā uh, šīs regulas ievērošana uh, dotu iespējas radīt vēl darba vietas uh, šajā sektorā. Mēs, eh, izvedot šos atkritumus, eh, zaudējam resursus, jo šos atkārtot izmantotos resursus varētu izmantot Eiropā, atkal ražojot citus produktus, un tādā veidā mēs eh, neefektīvi izšķiežam resursus. Tā tad ir nepieciešams situāciju uzlabot, diagnoze ir veikta, komisijai ir jāraugās, vai ir iespējami papildus tiesiskie pasākumi Eiropas Savienībā, un ja tā ir iespējams, tad kādas prasības un kādas konkrētas jaunas kritērijas vajadzētu noteikt, lai varētu veikt pārbaudas attiecībā uz atkritumu izvešanu. Šobrīd mēs veicam ietekmes izvērtējumu dažādām pieejām un metodēm, lai risinātu manas minētās problēmas. Mēs izstrādājam nacionālos inspekcijas plānus, lai izvērtētu riskus dalību valstu līmenī. Šis pasākums ir obligāts un pēc tam Uh, tiks strādāts pie konkrētiem uh, nacionāliem atkritumu apsaimniekošanas plāniem un uh, ķersimies klāt tiem, kuri krāpnieciskā veidā nepareiz deklarē šos atkritumus un cenšas izvest. Noslēgumā priekšsēdētāji gribētu teikt sekojošo. Ir iespējams apiet atkritumu izvešanas regulu, izliekoties, ka eksporta panta ietvaros tiek eksportēti lietoti produkti. Tas nozīmē, ka dalība valsts pareizi neizmanto šīs inspekcijas prasības, lai uh, ievērot regulu. Tāpēc ir nepieciešama detalizētāka regula attiecībā uz pārbaudēm dalību valstu līmenī. Tiesiskie pasākumi ir jāpapildina ar informāciju un kontrolas prasībām, kā jau es teicu. Eiropas Savienības līmenī uh, neobligātas vadlīnijas lai stiprinātu regulas ievērošanu attiecībā uz atkritumu izvešanu. Tas būtu svarīgi muitām, kurām ir liela loma cīnoties pret šo nelikumīgo izvešanu. Bet, protams, ar šādām vadlīnijām nepietiks, būs nepieciešami saistoši nosacījumi, lai cīnītos pret šo parādību. Un globāli runājot, atkritumu ražošana palielinās, vai arī varētu teikt tā ir stabilizējusies pēdējo gadu laikā. Atkrituma apsaimniekošana Eiropas Savienībā uzlabojas, pārstrāde ir, apstrāde ir uzlabojusies, palielinājusies Eiropas Savienībā, kas ir pozitīvi, bet pastāv liels atšķirības starp dažādām dalību valstīm, runājot par mūsu prasību īstenošanu atkrituma apsaimniekošanā. Mēs, protams, zinām, kādas tam visam ir vides un sociālās un uh, humānās sekas, kāda ir ietekme uz uh, sabiedrības veselību. Un uh, mēs zinām, ka ir notikuši nelaimes gadījumi, šie uh, nelegālie atkritumi, piemēram, Kodivorā ir eksplodējuši, cilvēki gājuši bojā, un uh, no tā visa mums vajadzētu mācīties. Uh, Komisija ir uzsākus vairākus pētījumus šai jautājumā, un ar rezultātiem jūs varat iepazīties komisijas internetu mājaslapā. Tikko, kā mēs konstatējam nelegālus pārkāpumus, mēs veicam pasākumus, lai labotu situāciju. Šie atkritumi ir jāatsūta atpakaļ uz izcelsmes valsts atbilstoši Eiropas Savienības noteikumiem un starptautiskajiem tiesību aktiem. Ja atbildīgais uzņēmums nav atrodams, tad tā ir izcelsmes valsts Eiropas Savienībā, kurai uh, ir jāsadz rēķins šo atkritumu iznīcināšanai, un soda nauda ir paredzēta. Miljons eiro. Un ir konkrēts gadījums. Concerné. Je voudrais enfin dire à M. Sibert ka... Kopā ir bijuši atmaksāti 152 miljoni šādās soda naudās un ir bijuši līdzekļi arī vidas sakopšanai. Tātad ir ārkārtīgi svarīgi uh, ievērot Eiropas Savienības noteiktos uh, noteikumus. Paldies! Paldies komisāra kungam! Tagad politisko grupu runātāji, tikai viena runātāja, Vestlundas kundze, trīs minūtes lūdzu. Vi upprörs eh, många över att Europa fortfarande trots en omfattande. Paldies, priekšsēdētāji kungs! ir plašas sabiedrības debates pār atkritumu izsviešanu nabadzīgās valstīs, un tomēr praksē nekāda reāla panākuma nav gūti. Ir ļoti slikti jau, ka mēs izmantojam tādus produktus, kas kaitīgi ietekmē vidi. Vēl sliktāk ir tas, ka mēs vienkārši izgāžam šos atkritumus, neiznīcinot, nepārstrādājot tos. Šie atkritumi kaitē nevainīgu cilvēku un viņu bērnu veselībai. Tie saindē augsni, ūdeni daudzu pauģu garumā. Tas nav pieņemam. Kā tas ir iespējams, ka tas turpinās likumdošana pastāv, bet tā netiek ievērota? Eiropas Savienības komisijai ir nepieciešams tagad ieteikt izmaiņas pastāvošajai likumdošanai. Šķiet, ka bīstamas ķīmiskās vielas tiek izmantotas daudz produktu ražošanā, un tās ir jāpārstrādā, kad produkts ir beidzis pastāvēt. Ja nepastāv ja pastāvošā likumdošana netiek ievērota, tad mums ir nepieciešama stingrāka noteikuma tās ievērošanas kontrolē. Ja dalība valsts neizpilda noteikumus un aizliegumus, tad es domāju, ka komisijai ir jāsniedz attiecīgā atbilde. Daudz runātāji, ieskaitot arī komisāru, teica, ka ir nepieciešama vienkāršošana šiem noteikumiem un arī paskaidrojumi, kā šie noteikumi ir jākontrolē. Policijai un dažādām citām iestādēm vajadzētu sniegt lielākas iespējas kontrolēt kuģus un citus transporta veidus. Dalību valstīm šis jautājums ir jāpadara par savu prioritāti. Šī problēma ir tāda, kas, ar ko mēs sastopamies atkal un atkal. Dalību valstis nav pildījuši savu atbildību Eiropas Savienības likumdošanas ievērošanā. Ir pilnīgi skaidrs, ka dalību valstis nepildas savus pienākumus. Dalību valstīm ir jāuzņemas lielāka atbildība Mēs sagaidām, ka Eiropas komisija veiks savu uzdevumu kā noteikumu sarksuns. Es ceru, ka komisijas par soli pareizajā virzienā. Eiropas Savienībā ir jākļūst vērīgākai. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Pirmā runātāja Roitovs kundze. E, Paldies, priekšsēdētāji! Atkritumu apjoms pieaug ārkārtīgi strauji, jo patēriņš ir aizvien lielāks, un tā ir tā kā tāda laika, bu, bumba ar laika degli. Šo atkritumu apjoms paaugstinās Eiropas Savienībā un arī mazāk attīstītās valstīs, uz kurām mēs eksportējam bīstamos atkritumus. Komisārkungs, es esmu priecīga dzirdēt, ka komisija vēlas uh, aizpildīt tukšos robus likumdošanā jau tuvākajā nākotnē. Taču man šķiet, ka dalību valstīs trūkst apņēmības un labās gribas. Dalību valsts nevēlas investēt kontrols mehānismos, tās nevēlas arī ieviest sankcijas likuma pārkāpējiem. Kā AKK biroja locekle, es uzskatu, uh, ka mums ir nepieciešama arī kopīga stratēģija šajā jautājumā ar AKK valstīm. Ar tās palīdzību mēs varētu cīnīties pret nelegālu toksisko atkritumu eksportu šīm valstīm. Īpaši svarīgi ir rast atkritumu apstrādes iespējas attīstības valstīs. Paldies, kolēģei Raitovs koncei. Tagad Šegedī kungs vienu minūti tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtárs! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Liekas, ka Eiropas Savienības likumdošana ir ļoti stingra, bet realitātē ir daudz trūkumu un mafija izmanto šos likumdošanas trūkumus. Toksisko atkritumu nosītīšana ir kļuvusi par ļoti izdevīgu darījumu. Un tas ir viens no iemesliem. Un viens no iemesliem ir uh, augstās uh, reciklēšanas izmaksas, un otrs uh, ir tas, ka šis process ir ļoti birokrātisks. Tādēļ tās izmaksas, kādas ir legālas un administratīvās izmaksas tiem uzņēmumiem, kas nodarbojas ar, ar atkritumu apsaimniekošanu legāli, tātad šīs izmaksas ir jāsamazina šiem uzņēmumiem. Mums ir nepieciešami šie uzņēmumi un tie ir jāiedrošina legālos darījumus turpināt, un no otras puses mums jāievieš stingras sankcijas un kontrolas pret mafiju. Paldies! Paldies eh, Šegadīkungam! Tagad viena minūte Mikolašika kungs. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. A my tu hovoríme o vážnej veci. Paldies, ir jau pulkstens eh, bez 15.12, un mēs runājam par ārkārtīgi eh, smagu jautājumu. Runājam par atkritumu nosūtīšanu uz jaunatīstības valstīm. Tas tik tiešām ir skandāls, ka 21. gadsimtā Eiropas valstis veic šādas darbības, kā mēs uh, Eh, esam skatījušies filmās. Eh, uzņēmumi izvaļ toksiskus atkritumus un cilvēki iet bojā. Tas ir ārkārtīgi skumīgi, ka Eiropas Savienības dalība valsts eksportē toksiskus atkritumus uz eh, Āfrikas uh, valstīm, kuras uh, praktiski nespēja paši sevi aizstāvēt. Šajos atkritumos ir ļoti kaitīgas vielas, kā piemēram dzīvesudraps, eh, svins. Šie atkritumi var būt ārkārtīgi kaitīgi cilvēku veselībai un gribu aicināt komisāru, kurš solījums konkrēts pasākums. Eh, es ceru, ka viņš tos īstenos un situācija tiks uzlabota. Paldies kolēģiem Mikulašek kungam. Noslēgumā Magines kundze, viņa noslēgs privā mikrofona procedūru. Thank you, Mr. Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas Savienībā pastāv problēma, jo mūsu uh, pilsoņi izmet atkritumus uh, turpat uz savas sliekšņa, bet tas tiek darīts arī attiecībā uz uh, jauntīstības valstīm, un tas tik tiešām ir nožēlojami. Es uzmanīgi uzklausīju komisāru teikto par jauniem tiesību aktiem, un mani vienmēr satrauc tas, ka mēs uh, tikai izstrādājam jaunus tiesiskā regulējuma līmeņus, neskatoties uz uh, īstenošanu un ievērošanu. Gribētu lūgt komisiju uh, risināt šo tiesību aktu piemērošanas jautājumu. Domāju, ka ja, daudzās jomās pietiekami daudz dalību valstis pareizi neveic kontroli par atkritumu transportēšanu un konkrēti par toksiskiem atkritumiem. Sekas uh, ir tādas, ka cieši uh, sociāli un arī labklājības ziņā tie, kuri ir vismazāk aizsargāti. Tas ir morāls un ētisks jautājums. Varbūt, ja mūsu pilsoņi labāk apzinātos, ka tas notiek, uh, viņi varbūt divreiz padomās par to, cik uh, daudz un ko viņi pērk un izmet atkritumos. Paldies! Paldies kolēģiem Agines kundzei. Tagad diskusija noslēgumā komisārs Barņiekungs lūdzu. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu. Voilà. Nu re, Priekšstādātāja kungs, es sekošu jūsu ieteikumam un uzstāšos pavisam īsi. Paldies par jūsu izpr e, izpratni. Maginets kundz pieminēja morāls un ētikas jautājums ar visām tām bažām par uh, iedzīvotāju veselību, par bioloģisko daudzveidību un ekonomikas jautājumiem. Un tas arī kādēļ es gribu teikt uh, gan Vistlands kundzei, gan arī Raitovs kundzei un citiem runātājiem, ka uh, Komisija ir apņēmusies strādāt, aktīvi darboties, un tādēļ šī iniciatīva ir ļoti eh, labi pamatota, un mēs eh, piedāvāsim Eiropas likumdošanu vēl stingrāk padarīt, lai uzlabotu eh, kontroli atkritumu sūtījumu regulas izpildē, un tas ļoti būtiski samazinās šo nelegālo toksisko atkritumu nosūtīšanu gadījumu skaitu. Patočnikungam ir nepieciešams laiks, lai sa sagatavotu šo uh, paketi, un Patočnikungu vārdā var teikt, ka 2011. gada beigās uh, šis dokuments tiks uh, publicēts, un š, tā būs cīņa pret visiem šiem toksisko atkritumu nosūtīšanas nelegālajiem gadījumiem. Paldies! Paldies komisāru kungam! Paldies visiem tiem, kas līdz eh, vēlē vakarstundai, praktiski līdz uh, pusnaktī ir izturējuši. Nu, diskusijas līdz ar to ir noslēgts.